Kolēģi saskaņā ar 216. Eh, pantu runājot par grozījumiem, kas tika iesniegt vakar, nekādu iebildumu pret tiem nav, līdz ar to varam uzskatīt, ka šie grozījumi ir tikuši pieņemti. No GUE uh, politiskās grupas es esmu saņēmis